slepkavības netālu no Bratislavas. Jāsaka, ka tas atkal ir uh, nepieļaujams uzbrukums preses brīvībai, vienai no demokrātijas pamatvērtībām. Šis uh, noziegums ir noticis uh, tikai dažus mēnešus pēc Maltas uh, žurnālistas slepkavības Dafnes Galīcijas bojāējas. Kučņieka kungs vienkārši veica savu darbu, viņš veica pētniecisko žurnālistiku, veltīja tieši galveno izpētes darbu nodokļu krāpniecībai, krāpniecībai PVN jomā. Policija paziņoja ka ir ļoti um, liels pamats domāt, ka viņš tika nogalināts tieši savas uh, pētnieciskās darbības dēļ. Jāsaka, šis ir cilvēks, kas cīnījās par taisnību un nav pieļaujami, ka Eiropas Savienībā tiek nogalināts žurnālists vienkārši tādēļ, ka viņš ir darījis savu darbu. Mums ir jānosoda tie, kas uh, visā pasaulē apcietina žurnālistus, uh, bet mēs varam to darīt tikai tad, ja mēs esam parūpējušies par mūsu žurnālistu drošību, lai viņi varētu savu darbu veikt, nebaidoties par savu dzīvību. Es pieprasu, lai Slovākijas iestādes darītu visu, lai uzzinātu patiesību, kas stāvēs šī nozieguma. Protams, ir jābūt arī startautiskai sadarbībai policijas spēku kontekstā. Mēs vēlamies atklāt gan Dafnes Galīcijas uh, slepkavas, gan arī Jāna Kušņāka slepkavas. Mums ir jāprūpēs, lai visi noziedznieki tiktu saukti pie atbildības. Gribētu jūs visus tagad piecelties kājās, būs klusumbrīdis. Grazie. Paldies. Purtroppo l'ultima settimana è stata densa di notizie negative. Diemžēl pagājušā nedēļa ir noticis daudz traģisku gadījumu. Boko Haram atkal ir uzbrucis skolai Nigērijā, vairāk simti meiteņu ir pazuduši. Uh, Un uh, tas ir līdzīgs notikums tam, ko mēs jau pieredzējām 2014. gadā. Čibokā Eiropas parlaments nosoda šo noziegumu un pieprasa, lai meitenes nekavējoties tiktu atbrīvotas. Katram cilvēkam, katram bērnam ir jābūt tiesībām uh, baudīt izglītību, iet eh, uz skolu drošos apstākļos. Jāsaka, tā patiešām ir nacionāla katastrofa. Un uh, tas, kas ir noticis, liek mums rīkoties, sadarboties ar saviem Āfrikas partneriem gan finansiālā plāksnē, gan citās plāksnēs, lai varētu aktīvāk cīnīties pret terorismu. Devo informare di un incidente. Gribētu jums paziņot par to, kas atgadījās Skā Kelers kundzei pirms dažām nedēļām Bulgārijā. Ministers Simonovs pieprasīja, lai viņa tiktu izraidīta no Bulgārijas, jo viņa piedalījās kādā protesta pasākumā. Es gribēju, lai Bulgārijas iestādes precizētu šo jautājumu. Es teicu, ka mums tika pateikts, ka ministra prasības neatspoguļo Bulgārijas valdības nostādnes uh, un vārda brīvība ir tāda brīvība, ko ir uh, tiesīgi baudīt pilnīgi visi pilsoņi Eiropas Savienībā, sevišķi tādi, ko tiešā veidā ir pilsoņi ievēlējuši kā savus pārstāvis. Proti, es runāju par Skā Kailers kundzi. Un ir arī pilsoņiem tiesības piedalīties protesta maršos un demonstrācijās. Es gribēju pateikties Bulgārijas valdībai, ka tā tik ātri reaģēja uz manu jautājumu, un es ceru, ka nākotnē nekas tāds neatkārtosies. Ko jūs vēlēties teikt? Monsieur le Président, j'apprécie. Priekšsēdētāji kungs, es ļoti augstu vērtēju jūsu priekšlikumus, bet es patiešām ar nožēlu konstatēju, ka, piemēram, pašā parlamentā vārda brīvība netiek turēta godā juridisko lietu komiteja, kam vajadzēja izskatīt šos jautājumus, visu laiku atceļ deputātu imunitātes, it sevišķi deputātiem, kas pārstāv mazākumus. Es gribēju runāt par konkrētu incidentu, un īstenībā tad, kad es sāku darboties Eiropas parlamentā tika uzskatīts, eh, ka politiskie viedokļi nav eh, pakļauti, piemēram, kaut kādiem tiesu darbiem, ka deputāti var brīvi paust savu viedokli, bet jāsaka, šobrīd situācija ir krietni mainījusies. Uh, Jāsaka, ka pašā parlamentā deputāti tiek sankcionēti nevis tādēļ, ka viņi būtu traucējuši darba norisi institūcijās, bet tieši viņu runu, viņu uzstāšanos dēļ. Es teiktu, ka tas ir tieši pretēji runas brīvībai un parlamenta darbam kā tādam. Paldies, priekšsēdētāji kungs, ka ļāvāt man izteikties. Kienges kundze, lūdzu. Grācie, prezidente! Lai... Paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju pateikties, ka jūs runājāt par eh, Boko Haram noziegumiem. Es arī gribēju kaut ko piemetināt no savas puses. Mums ir jācīnās pret terorismu, mums ir vairāk jāinvestē izglītībā. Parlaments ir. Uh, apņēmies cīnīties pret Boko Haram, uh, Ir bijušas startautiskas kampaņas par nolaupīto meiteņu atbrīvošanu. Mēs nevaram pieļaut, ka šīs prasības vienkārši paliek nesadzirdētas. Vairāk ir jāinvestē izglītībā. Paldies! Drīz eh, sāksies diskusijas arī par nākamo DFS, un mēs noteikti varam domāt arī par visām prioritātēm, ko vajadzētu finansēt, par iniciatīvām, kas jāizteno ir eh, arī Āfrikas kontinentā. Kostas kungs, paldies, paldies priekšsēdētāji. Es tagad Eiropas parlamentā, kas pārstāv Eiropas pilsoņus kur ir jārunā par cilvēktiesību aizstāvību, tieši šeit es gribu kaut ko konkrētu teikt par kādu valsti, kas vēlas iestāties Eiropas Savienībā. Tā ir valsts, kas regulāri pārkāpja gan cilvēktiesības, gan Eiropas Savienības galvenos principus. Tur tiek uh, pārkāptas cilvēktiesības 40. Uh, Trīs gadus tiek okupēta Eiropas Savienības dalība valsts, un jāsaka, ka notiek arī um, nelegāla iejaukšanās uh, Kipras ekonomiskajā zonā, tika arī traucēti izpētes darbi uh, Kipras teritoriālajos ūdeņos uh, un itāļu uzņēmums Itāļu uzņēmumam tika traucēts uh, veikt urbumus uh, jūras dibenā un tika izmantota militārā flote uh, ar sešiem turku kuģiem, kas Itālijas uzņēmumam Enī traucēja veikt urbumus uh, pie Kīpras krastiem. Es gribētu teikt, ka tas ir uh, nelikumīgi gribēju sirsnīgi pateikties Eiropas parlamentam uh, par eh, izrādīto atbalstu, bet mums vajadzētu Turcijai atkal pateikt, nedrīkst tā vienkārši iejaukties Eiropas Savienības dalību valstu interesēs, Eiropas interesēs. Mums ir jārunā par energo uh, avotu krājumiem, un tie ir Eiropas Savienībā ļoti svarīgi. ENI ir Eiropas uzņēmums, tas pārstāv Eiropas intereses, eh, un tas veica darbus Kipras teritorijā. Uh, Turcija šķiet saprot tikai sankciju valodu. Mums ir jāvēršas pret šādiem simptomātiskiem gadījumiem. Viņi nedrīkst arī pieprasīt vīzu liberalizāciju un saņemt Eiropas Savienības finansējumu. Paldies! Il Parlamento ha sempre fatto sentire forte alta la sua. Parlaments. Allaž ir uzstājas uz to, lai tiktu aizstāvēta Kipras neatkarība un ir jābūt pilnīgai līdztiesībai. Un, protams, arī kandidātu valstī, kā Turcijai, ir jāievēro visi noteikumi un likumi. Es piezvanīju uh, Kipras republikas prezidentam un paudu viņam savu solidaritāti. Vēl kāds vēlas runāt, lūdzu? Rodrīgas kundze. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs. Es gribēju pateikt, ka gandrīz 2000 Eiropas Savienības pilsoņu uh, dzīvo Madeirā, neatkarīgā reģionā, un šim reģionam vajadzētu palīdzēt. Tas ir ļoti mazs reģions, un tur ir ieradušies daudzi migranti, uh, kas cieta spēcīgā vētrā ļoti nesen. Paldies! Vorremmo chiederlo alla Kommissione Europea. Paldies. Tas ir jautājums, ko jums vajadzētu uzdot Eiropas komisijai. Ir izveidota migrācijas stratēģija, un es ceru, ka arī nākamajā DFS tiks atspoguļots mūsu prioritātes šajā jomā. Ir uh, jārūpējas par legālu migrāciju, ir jādomā par uh, nelegālām aktivitātēm šajā jomā. Uh, ir jāsniedz palīdzība bēgļiem.